punkts ir inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turmākajā pārvaldībā. Došu vārdu referentam uh, Hautemā kungām uz četrām minūtēm. Priekšsēdētāji, kolēģi, komisāri kungs. Mēs šeit visu laiku runājam par problēmām, bet viens no lielākajiem problēmu cēloņiem ir politika. Uh, Eh, mums eh, tiek piedāvātas labas iespējas, un lauksaimnieki gribētu tās izmantot. Viņi vēlētos izmantot šīs iespējas, un tieši par to es esmu arī rakstījis savu ziņojumu. Es eh, vēlētos pateikties komisāram par komisijas ieguldījumu šī ziņojuma radīšanā. Tātad mēs skatījām ilgspējīgumu, resursus, ūdenī, arī citus jautājumus. Ir skaidrs, ka mēs saskaramies ar arvien jauniem izaicinājumiem. Mēs varēsim pārvarēt šos izaicinājumus lauksaimniecībā ar novatoriskumu. Tas ļaus mums ražot labāku pārtiku, ļaus nodrošināt labāku vīdi un saglabāt biodaudzveidīgumu. Esmu par to lepns. Ir skaidrs, ka mūsu lauksaimnieki to ir pelnījuši. Gal galā mēs varam izmantot mazāk pesticīdu, mēs varam nodrošināt arī uh, organisko pesticīdu izmantošanu, un šādā veidā mēs varētu um, izvairīties no ļoti daudzām problēmām. Tāpat arī mums ir jānodrošina dzīvnieku aizsardzība, bet uh, to mēs varēsim panākt tikai tad, ja lauksaimnieki varēs izmantot uh, novatoriskas tehnoloģijas. Lauksaimniecībā ir jānodrošina Uh, potenciāla izmantošanā. Diemžēl uh, tiesība akti bieži vien ir pārāk komplicēti. Lauksaimnieki noteikti var darīt vairāk. Lauksaimniekiem mums ir jāpiedāvā plašākas spēles iespējas. Nevajadzētu arī mēģināt uh, lauksaimniekiem kaitēt ar mūsu politiku. Galu galā mums ir vajadzīga uzticēšanās. Uh, Lauksaimniekiem ir jāuzticās eh, šīm novatoriskajām tehnoloģijām, un, lai tās varētu sākt izmantot. Nevajadzētu būt tā, ka lauksaimnieki ir tikai viens ķeksītis garā sarakstā. Galu galā mums eh, lauksaimnieki ir vajadzīgi, lai nodrošinātu pārtiku un uh, dzīvnieku aizsardzību. Ļoti daudzi noteikumi, diemžēl, ir novecojuši, tie ir jāmaina. Lauksaimnieki šeit var dot savu ieguldījumu, piemēram, uh, ja mēs runājam par āprēdēs ekonomiku. Šeit mēs varam izmantot arī dabas spēku un uh, digitālās tehnoloģijas. Šeit mēs varētu patērētājs labāk informēt par lauksaimniecības praksi, un mēs varētu arī, piemēram, nodrošināt CO2 uztvēršanu. Tieši tāpēc es gribētu norādīt komisāram, ka lauksaimniecībā ir pienākusi nākotne, bet, diemžēl, mēs kavējamies un nemēģinam tajā iekāpt. Es ceru, ka jūs Ņemsiet vērā manu aicinājumu. Galu galā, ja mēs runājam par lauksaimniecības nākotni, tad lauksaimnieks šeit ir centrālā persona. Have... Septiņi cilvēki ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Pirmais - Petīrs kundze. Gospođo predsjednice, nastavak uspješne zajedničke poljoprivredne politike te zadržavanje dosta... Priekšādētājs kundze, Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana un kvalitatīvas pārtikas ražošana Eiropas patērētājiem cita atkarīgas arī no novatoriskuma lauksaimniecībā. Šie tehnoloģiskie risinājumi ir ļoti būtiski, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie risinājumi ir vajadzīgi arī finansēšanas sistēmās un pārvaldībā. Tas viss ir nu, vajadzīgs tam, lai pārtikas piegāde būtu droša. Uh, Es esmu iesniegusi vairākus grozījumus, kuras uzsveru mazu un vidēju un ģimenes uzņēmumu nozīmi. Šādi uzņēmumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu lauku apvidos un ļauj saglabāt arī kultūras mantojumu. Pretēji rūpnieciskajai lauksaimniecībai Eiropa liek uzsveru uz patērētāju, un tieši tā ir Eiropas pievienotā vērtība pasaules tirgos. Es gribētu uzsvērt šo, šīs attiecības starp lauksaimniekiem un pārtikas patērētājiem. Sandras Kungs. Lauksaimniecība ir ļoti nozīmīga tālākai attīstībai, un mums ir vajadzīgi novatoriski risinājumi. Piemēram, šī precīzā lauksaimniecība. Tai vajadzētu palīdzēt visiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Vajadzētu nodrošināt, lai finanšu līdzekļi nokļūtu arī pie mazajiem uzņēmumiem un lai tie varētu darboties jauno tehnoloģiju jomā. Galu galā tieši lauku apvidos lauksaimniecība ir viens no svarīgākajiem nodarbinātības avotiem. Tāpat arī mums ir jādomā par klimata pārmaiņām. Arī šeit resursi ir jāizmanto racionāli. Ir vajadzīgi tāda risinājuma, kas balstītos uz tehnoloģijām. Šeit ir vajadzīgas netradicionālas vīzijas, un jebkurā gadījumā lauksaimniekam ir jābūt mūsu uzmanības centrā. Paldies! Ο εξυγχρονισμός των μικρών παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών. Paldies! Mūsu saimniecība modernizācija, es domāju, ka ir vislabākā un uh, vispiemērotākā atbilde uz uh, konkurenci, konkurentiem um, Amerikā. Daži cenšas to ar tēti palīdzību realizēt. Es esmu pārliecināta, ka tas veiksmi nesīs tikai gigantiem un lielo ražotāju labētājiem, bet nākamajām paaudzē mūsu veselībai un vidē, Tas nozīmē liels, lielu katastrofu, un tā būs arī katastrofa miljoniem zemnieku visā Eiropā, kas ir smagi cīnījušies, lai pārorientētos savā ražošanā. Ir eh, Eiropā jāaizsargā šis te mantojums. Mēs nedrīkstam tie tik atbalstīt. Eiropas modelis ir balstīts uz mazo vienību. Un uh, tas ir gluži pretējs tam, ko tagad uh, sludina multinacionālās kompānijas uh, Amerikas Savienotajās valstīs un Eiropas Savienībā. Eiropas ražoš, ražotāju uh, sistēmas sagrāva būtu katastro, katastrofāls sekas. Paldies! Nākamais runātājs. Marijas kungs. Uh, Inovācija ir ļoti svarīga prioritāte, lai risinātu tās problēmas, ar ko saskars lauksaimnieki šodien, ņemot vērā pieaugušo pieprasījumu pēc pārtikas, um, klimata izmaiņas un tā tālāk. Mums ir jāatbalsta lauksaimnieciskās inovācijas, lai uh, palielinātu ražīgumu un uh, nozars ilgtspēju. Zemniekiem būs jāsaražo vairāk ar mazāk līdzekļiem nākotnē, taču jaunās lauksē, jauno lauksēmniecības tehnoloģiju ieviešana ir bijusi visnotaļ eh, pieticīga līdz šim brīdim. Komisāra kungs šobrīd ir jāatbalsta zināšana pārnes no zinātniekiem uz zemniekiem, jāizmanto inovatīvās tehnoloģijas, jāatjaunina attiecīgā likumdošana, kā arī jārada jauns finansējuma iespējas zemniekiem. Dargie kolēģi! Lielākā daļa saimniecība, saimniecība šodien ir visnotaļ maz līdzinās 50. gadiem. 2050. gadā zemnieki būtiski atšķirsies uh, no šī šodienas uh, saimniekiem. Paldies, nākamais runātājs Sebastija Kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Tagad mēs runājam par inovācijām, tās ir vitāli svarīgas, tas ir pēdējais. Ir jācīnās, lai palīdzētu cilvēkiem izkļūt no krīzes, un šeit pavisam noteikti ir uh, iespējas. Es gribētu norādīt, ka ilgtspējība un uh, inovācija nav dabiskie ienaidnieki. Būtībā mums ir jāvirzās prom no uh, atkarības no lauksaimniecības ķimikālijām un mums ir jāievēro bioloģiskā daudzveidība. Ilgtspējīga lauksaimniecība nav atgriešanās pagātnē. Te ir runa par atbildību, mērtiecīgu zinātnisko izpēti, jo mēs vēlamies ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas būtu kā tāds drošs un ilgstošs faktors. Uh, Mums ir jādara viss iespējamais, lai eh, pēc iespējas labāk izmantot dabas resursus. Paldies, Cernikungs! Paldies, priekšsādātāji! Es piekrītu, ka novatoriskajām tehnoloģijām lauksaimniecībā ir ļoti liela nozīme un mums ir nepieciešams no komisijas saņemt caulēcīgi visu nepieciešamo informāciju, lai novērst to, ka sabiedriskā doma vēršas pret kādu novatorisku projektu pirms laika. Ir jārada labāk sasaist starp pētniecību un praksi Mums e, bija līdzīgas debates par. Par, par jaunievedumiem, un jāsaka, zemnieki vienkārši dažkārt norāda jaunievedumus tādēļ, ka viņiem nav pietiekami daudz informācijas. Komisijai vajadzētu pievērst vairāk uzmanības inovāciju izplatīšanā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji! Saka, ka Buto kungs inovatīva lauksēmniecība palīdzēs novērst problēmas ar ilgtspēju, ar ko šodien saskars mūsu zemnieki. Šis jautājums saistīts ne tikai ar preču ražošanu, bet arī ar multifunkcionalitāti, ar tiešajām izmaksām, tāpat arī turismu. Es atbalstu menedžmenta sistēmas ieviešanu, kas balstītos uz IT un tehnoloģijām, datu uzraudzību un arī datu centrēšanas tehnoloģiju. Un tādu sistēmu izmantošanu, kas varētu optimizēt mūsu ražošanas sistēmu, tāpat arī lauksaimniecisku ražošanu. Mums ir labāk jākontrolē ražošanas sistēmas un tādējādi to varētu liederīgāk izmantot. Uh, Es atbalstu šīs tehnoloģijas, jo es domāju, ka tās var palīdzēt padarīt uh, lauksaimniecību atraktīvāku jauniem zemniekiem, un tāpēc es domāju, komisijai vajadzētu vairāk darīt, lai veicinātu inovāciju ieviešanu lauksaimniecībā. Paldies, līdz ar to esam pabeiguši brīvā mikrofona procedūru. Dodu vārdu komisaram Hogan kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs. Gribētu pateikties uh, referents kundzei Kuitams kundzei par uh, šī ziņojuma izstrādi par inovācijām un ekonomisko attīstību veicināšanu Eiropas lauksaimniecības uh, turpmākajā pārvaldībā. Komisija atbalsta inovācijas lauksaimniecībā. Es uh, arī atbalstu šādus risinājumus. Šeit ir jākoncentrējas uz inovācijām, un es esmu priecīgs teikt, ka tas mūsdienās arī notiek. Uh, Inovācija ļaus uh, nozarei attīstīt jaunas produkts, jaunas pakalpojums un atbildēt uz tādām problēmām kā klimata izmaiņas, uh, vidas problēmas, tāpat arī risināt konkurences problēmas mums ir jānodrošina pārtikas uh, drošība, jārada ilgtspējīgāka pārtikas ražošana. Mm, Huitems kungs ir e, ļoti labi ziņojumi sastādījis. Es neuzskaitīšu visus šos pasākums, ko komisija grasās šajā sakarībā veikt. Ir e, jāstimulē integrētā vadība, jāvērš pret antimikrobiskajiem uh, līdzekļiem, to pārmērīgu lietošanu un daudz citu pasākumu jāveic. Daudzos gadījumos vietējas problēmas ir jārisina ar vietējiem risinājumiem un, protams, ir jārisina šie jautājumi attiecīgi rēģējot vai nu nacionālā vai reģionālā līmenī, bet es apsveicu to, ka ir jāattīsta jauns praks un tehnikas un ka inovācijas ir eh, priekšnosacījums veiksmīgai darbībai nākotnē. Uh, ir nepieciešams politikas um, apvienojums, tāpat ir te pieminēta, pieminēta programma apvērsnes 2020, kas ir Eiropas Savienības ietver programma pētniecībai un inovācijām. Atbalsts lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ar inovācijām būs ļoti būtisks nākotnē, te tiks skarts tāds joms kā pārtiks drošība. Uh, jūras un jūrlietu jautājumi, inovācija ieviešana. 2016. un 2017. gadā tiks izstrādāts daudz jaunas darba programmas. Un jūs redzēsiet, ka apvārsnes 2020 ietvaros mēs jau būsim atrisinājuši daudzas problēmas. Ja mēs runājam par 16. un 17. gadu, tad redzēsim, ka apvārsnes 2020 būs eh, ļoti būtiskiem eh, līdzekļiem attiecībā uz eh, sabiedrības izaicinājumu numuru 2, tātad 3,7% no programmas apvēršanas 2020 tiks pievērst, tiks nodot šiem mērķiem. Septiņiem gadiem apvērsnes 2020 līdzekļi būs 1,5 miljardi mil, miljonu eiro. Un uh, šie līdzekļi pieaugs. 14% 15. gadā sākās 12. Uh, aizvadītajā mēnesī un pēdējo trīs gadu laikā apvērsnes 2020 nesīs liels panākums. No 118 lauka attīstības programmām 84 atbalstīs tieši inovāciju ieviešanu. Mēs sagaidām, ka 300, vairāk nekā 300 uh, pilotu projektu attiecībā uz inovāciju ieviešanu tiks attīstīti dalību valstīs. Es domāju, ka pateicoties subsidiartātei un uh, lauka attīstības politikai mēs varēsim visā Eiropā īstenot dažādus projektus, kas ir uh, reģioniem piemēroti. Protams, mēs nevaram, mums ir jāpielāgojas situācijām, un mēs tā arī darīsim. Godāti deputāti, pagājušajā nedēļā piedalījos Eiropas uh, Savienības lauksaimniecības ministru sanāksmē, Ministrija viesojas Eindhovenā izstādē par pārtiks ražošanu un patēriņu, un uh, tur bija daži izcili piemēri par um, inovāciju izmantošanu ražošanā. Tur bija atspogļot daudz jautājumi un praktiskais pielietojums uh, zemniecku saimniecību līmenī. Uh, un nekas vairāk nebija vajadzīgs, lai redzētu, cik svarīgi ir šie jautājumi, kas ir aprakstīti Hoitem kunga ziņojumā. Paldies, komisāra kungs, dārgie kolēģi!